Paldies, priekšsēdētāji! Beidzot, esam šeit. Ir uh, pagājuši vairāk nekā desmit gadi, kopš tika veidots uh, šis tirzniecības līgums, bet pēc daudziem pagriezieniem, kritumiem un kāpumiem esam beidzot nokļuvuši noslēguma fāzē. Vēlos pateikties Singapūras partneriem par iecietību, pacietību un arī īpaši vēstniekam par izcilu labo sadarbību. Vēlos pateikties arī komisārei un tirniecību ģenerāla direktorātam par to, ka ir nolīgums, ko varam atbalstīt. Un vēlos pateikties arī ēnu referentiem uh, par izcilo sadarbību šajā jautājumā. Uh, Jautājums tiem, kuri joprojām ir skeptiski, ir par to, kas gan varētu nepatikt šajā tirdzniecības nolīgumā, jo eh, tas iedvesmu smeļ eh, mūsu nolīgumos ar Kanādu un Japānu. Kamēr Donalds Trumps grib būvēt eh, sienas, lai atdalītu valstis, mēs vēlamies uzturēt sadarbību un tirdzniecību. Eh, Singapūra ir eh, svarīgs noiet tirgus mums, un eh, tas ir pateicoties tiesiskumam, kas tur tiek ievērots. Tajā ir viens no augstākajiem ienākumiem uz iedzīvotāju pasaulē. Šajā mm, valstī ir nodibināti daudzi ES uzņēmumi, un um, Singapūra arī paplašina mm, savu darbību starptautiskajā mērogā. Singapūra pat par sevi ir svarīga, bet tā ir svarīga svarīga arī stratēģiski, uh, lai piekļūtu ASEAN reģionam, kas ir viens no straujāk augošajiem reģioniem pasaulē. Singapūra ir uh, milzīgs mezgls, uh, kur tālāk vārami īstenot eksportu šajā pasaules. Šajā pasaules reģionā. Un ir ļoti svarīgi nezaudēt um, teiksim, šo tempu, šo attīstību, un gribu teikt, ka šis nolīgums nesīs labumu abām pusēm. Bez tām vēlos norādīt, ka šis nolīgums skaidri atspoguļo Eiropas Savienības vērtības un nostāju, šī parlamenta nostāju, kas pausta daudzās rezolūcijās, piemēram, Nekas šajā nolīgumā neliedz piemērot piesardzīguma principu, kas ir um, dalību valstu valdību tiesības izsniegt, um, pieņemt tiesību aktus, aizsargājot uh, uh, savu pilsoņu intereses. Ja runājam par importu, tad precēm būs jāatbilst ES standartiem. Šajā nolīgumā ir arī normas par vidas aizsardzību. Uh, mežu un eh, zīvju resursu aizsardzību, un eh, tas eh, ir sagatavots atbilstoši Parīzes nolīguma nostādnēm, un vēlos uzteikt Singapūru par apņēmību veikt konkrētus pasākumus, uh, lai uh, ratificētu trīs uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Singapūrai ir bijušas sarunas ar sociālajiem partneriem, uh, tā ir uzsākus dialogu ar starptautisko darba organizāciju un um, attiecīgi tiek gatavota Singapūras likumdošana šim mērķim. Ja runāju par investīciju aizsardzības nolīgumu, tad es uzskatu, ka tas ir viens no progresīvākajiem, uh, kāds mums līdz šim ir bijis, un tam vajadzētu kalpot par paraugu nolīgumiem nākotnē. Vēlos pateikties komisārei un viņas komandai, ka um, jūs uzklausījāt mūsu nostāju attiecībā uz investīciju strīdu risināšanas kārtību. Eh, šis nolīgums eh, pārēdz um, īpašas tiesas struktūras izveidošanu, eh, sēdes būs caurskatāmas, ir paredzēta arī apelācijas kārtība un tās aizsargā valdības tiesības pieņemt regulējumu. Bez tām šis nolīgums aizstās 13 divpusējos investīciju aizsardzības nolīgums, kas jau dalībvalstīm ir. Un visbeidzot vēlos pateikt, ka šajā nolīgumā ir viens būtisks trūkums, kas būtu nākotnē jārisina. Tas ir, tas dod investoriem tiesības, bet neparedz pienākums. Un es domāju, ka nākotnē par to ir jādomā. Tajā pat laikā es iesaku abus šos nolīgumus parlamentām atbalstīt. Paldies Mārtīnu kungam! Lūdzu, mū, mēs esam par 50 minūtēm iekavējušies savā darba kārtībā, tādēļ lūdzu stingri ievērot jums atvēlēto uzstāšanās laiku, jo mūsu debatas ir jāpabeidz līdz pusnaktī. Un e, tādēļ uh, nepieļaušu arī zilās kartītes jautājumu uzdošanu iepriekš minēto iemeslu dēļ. Tagad došu vārdu otram referentam um, Lopesam Isturijus Vaita kungam. Paldies priekšsādātāji! Un paldies arī Mārtiņu kungam. Vēlos eh, pievienoties viņam un pateikties arī Singapūras vēstniekam, kas eh, palīdzēja mums abiem sagatavot šos ziņojumus. Šī sadarbība notika caurskatāmības un savstarpējās uzticēšanās garā. 15 gadi ir pagājuši kopš tika dot atļauju sākt sarunas ar Singapūru un tagad. Mēs ļoti ceram, ka rīt izdosies spērt eh, vēl vienu soli tuvāk eh, šī nolīguma noslēgšanai, balsojot eh, par to rīt. Mēs raidām signālu par Eiropas Savienības uh, gatavību īstenot eh, starptautisko sadarbību, kas balstītu uz starptautiskajām tiesību normām. Un mēs tādējādi cenšamies institucionāli nostiprināt tās attiecības, kas jau gadu desmitiem ir pastāvējušas. Um, Un šis jaunais tiesiskais pamats stiprinās sadarbību starp Eiropas Savienību un Singapūru. Paredzēta sadarbība tieslietu jomā, cīņā pret klimatu pārmaiņu radītajām sekām, arī ilgtspējīgās attīstības jomā. Singapūra ir ģeostrateģiski svarīga valsts. Tā ir svarīga līdzsvaram uh, Eh, Dienvidu Austrumāzijas reģionā, un tā ir svarīga stabilitātei šajā reģionā. Singapūra kalpo kā durvis uz eh, pārējo Dienvidu Austrumāziju, un tas palīdzēs mums vieglāk nonākt Ķīnas, Indijas un Japānas tirgos. Mm, mēs tādējādi arī radīsim labvēlīgāku klimātu Eiropas Savienības investoriem, Eiropas Savienības uzņēmiem Singapūrā. Ar šiem nolīgumiem tiek paredzēts izveidot apvienotu komiteju, kas um, ikdienu strādās pie sadarbības mērķu īstenošanas, un mēs būsim um, svarīgi partneri tādu jautājumu risināšanā kā starptautiskā drošība, enerģētika, vide, transports, tīpaši jūras un gaisa satiksme. Tāpat mēs sadarbosimies eh, informācijas sabiedrības jomā, kiberdrošības jomā. Tās visas ir globāli svarīgas jomas un, un tēmas, un Mūsu uzņēmumi ir zaudējuši miljonus kiberuzbrukumu rezultātā, un mēs centīsimies noteikti uzlabot sadarbību šo jautājumu risi, risināšanā tālāk. Arī sadarbība izglītības programmās, kā Erasmus Mundī, piemēram, tādējādi tiks radīts jaunas iespējas eh, jauniem cilvēkiem. Bez tam vēlos uzsvērt to, eh, cik šis nolīgums ir svarīgs globālajai drošībai un cīņā pret terorismu. Vienīgais veids, kā cīnīties ar terorismu, ir veidot sadarbības tiltus ar citām valstīm, lai mēs varētu apmainīties ar mūsu rīcībā esošo informāciju un novērstu teroristu uzbrukumus jebkur pasaulē. Šis nolīgums paver durvis eh, cilvēkiem un uzņēmumiem, lai nodibinātu izniecības attiecības ne tikai ar Singapūru, bet arī ar citām Āzijas valstīm. Vairāk nekā 10 tūkstoši Eiropas Savienības uzņēmumu ir reģistrēti Singapūrā, un viņi izmanto to kā um, bāzi, lai tālāk tirgotos ar uh, pārējo Dienvidu Austrumāzijas reģionu. Stabils tiesiskais pamats ir uh, svarīgs pīlārs uh, šādu attiecību tālākai attīstīšanai, un tādējādi mēs arī radīsim jauns uzņēmē darbības iespējas. Mūsu pilsoņi tādējādi uh, varēs attīstīt attīstīt un realizēt uh, savas uh, biznesa idejas. Es jau pieminēju tādus jautājumus kā klimata pārmaiņu radītās sekas. Uh, Singapūras ģeopolitiskā nozīme reaģējot uz dabas katastrofām reģionā ir ļoti svarīga. Un tagad, es domāju, veidosies ļoti laba platforma, lai tālāk sadarbotos ar Singapūru, eh, cīnoties pret klimata pārmaiņām. Un visbeidzot, gribu pateikties visiem ēnu referentiem par darbu, kas paveikts eh, šī ziņojuma sagatavošanā, un es ļoti ceru, ka rīt mēs varēsim pieņemt eh, šo ziņojumu ar lielu balsu vairāk. Un es domāju, tas ir milzīgs sasniegums mums, un tas būs tālāks stabilitātes avots, lai uh, uzlabotu mūsu starptautiskās attiecības. Uh, Paldies eh, referentiem vēlos eh, mm, pasvītrot, ka viss tā tad runāja vienbalsīgi bez mazvai. Un tagad došu vārdu komisijas vārdā Mālstrāms kundzei. Paldies, paldies priekšsēdētā, labvakar, godātie deputāti. Vēlos es pirms pateikties abiem referentiem, abiem ziņojuma autoriem par labi paveikto darbu un šo garo ceļu, ko kopīgi esam veikuši runājām par tirdzniecību un investīcijām, tad Singapūra ir kā paraugs uh, globalizācijas uh, piedāvāto iespēju maksimālā izmantošanā. Tā ir kļuvusi par vienu no plaukstošākajām pa uh, valstīm pasaulē. Singapūra ir kļuvusi par paraugu ekonomikas transformācijai un piemērs tam, kā tirdzniecības investīcijas, ilgtspējīga attīstība var iet roku rokā. Atklātums arī pagātnē eh, mums ir nesis eh, vēlamos augļus, un es domāju, tas ir jo īpaši svarīgs šodien sarežģītu jautājumu risināšanā. Eiropas Savienība un Singapūra, kas ir bijušas partneris vairākus desmitgadus, ir nolēmušas um, oficiāli, teiksim, uzlikt zīmogu šīm attiecībām. Šis sadarbības um, nolīgums noteikti. Um, ir pierādījums um, tam, uh, ka mēs esam nopietni gatavi turpināt uh, šādu sadarbību. Singapūra ir svarīgs investīcija un tirzniecības partneris Dienvidu Austrum Āzijā. Ja runājām par tirdzniecības un investīciju aizsardzības nolīgumiem, tad tie kalpos par pamatu, mm, lai tās attiecības, kas jau ir iedibinājušās, attīstītos tālāk. Tālāk tarifi tiks atcelti, netarifa barjeras e, e Eiropas Savienībā e ražoto automobīļu un elektronisko preču importam tiks atcelts, tiks uzlabot piekļuvu tirgiem, un tas radīs jaunas iespējas uzņēmumiem un individiem. Šajā nolīgumā ir atsevišķa sadaļa par uh, visaptverošu sadarbību tirzniecības jomā, bet tiek runāts arī par darba ņēmēju tiesībām, par korporatīvo un sociālo atbildību un arī nevalstiskajām organizācijām un sabiedriskajām kustībām tiek piešķiet īpaša loma. Uh, Šīs normas ir arī saskaņotas ar Startautiskās darba organizācijas konvenciju, un mums noteikti ir jādomā par šī nolīguma uh, spēkā uh, stāšanos uh, pozitīvo rezultātu. Šis tirzniecības nu, nolīgums iet roku rokā ar investīciju aizsardzības nolīgumu. Un Eiropas parlaments ir devis savu ieguldījumu šo nolīgumu virzīšanai uz priekšu. Un tas noteikti uzlabos tiesisko situāciju uh, Uh, kā arī mm, uzlabos atbildību pār normu ieviešanu un piemērošanu, ko paredz šie nolīgumi. Šie nolīgumi noteikti nostiprina standarts attiecībā uz investīciju aizsardzību, lai novērstu ļaunprātīgu to izmantošanu. Tādējādi tiek veidota pilnīgi caurskatām investīciju tiesu sistēma. Tāpat kā eh, tas ir eh, līdzīgi mūsu nolīgumā ar Kanādu, un tas noteikti ir sākums daudzpusēju tiesu izveidošanai, lai izskatītu simtiem investīciju aizsardzību nolīgums eh, visā pasaulē un mēs noteikti ceram, ka šie nolīgumi tiks pilnveidoti, pievienojot arī prasības par investoru atbildību, ne tikai tiesībām. Singapūra ir ne tikai partneris, bet ļoti svarīgs punkts, strateģisks punkts uh, un indikators uh, eh, Dienvidu Austrum Āzijas reģionam. Un tas noteikti ļaus mums politiski un ekonomiski aktīvāk sadarboties ne tikai ar Singapūru, bet ar visa reģiona valstīm. Šie nolīgumi kalpo par pamatu efektīvai divpusējai sadarbībai ar Singapūru, stiprinot politisko dialogu un paredzot sadarbību cilvēktiesību jomā, eh, tiesiskuma jomā, drošības jomā, informācijas sabiedrības jomā, kultūras apmaiņas, izglītības jomā, nodarbinātībā un sociālajā sociālajos jautājumos, veicinot stada, sadarbību arī tādās jomās kā enerģētika, vīda cīņa pret klimatu pārmaiņām, dabas resursu aizsardzība, viedās pilsētas un transporta sistēmas. Šis nolīgums. Tiks veidots tā, lai tas tiktu godprātīgi īstenots. Tiks ņemts vērā arī rekomendācijas attiecībā uz nolīguma mērķu sasniegšanu. Patreiz Singapūra ir arī kā koordinējošā valsts Eiropas Savienības un ASEAN attiecību uz tālākā attīstībā un sarunās sadarbība ar uh, Singapūru. ASEAN jautājumos ir bijusi ļoti auglīga. Sadarbība starp Singapūru un Eiropas Savienību ir jau tagad dziļa un paplašināta, ņemot vērā izaicinājums un problēmas, ar ko saskaramies, ir svarīgi to vēl vairāk padziļināt balstoties uz kopīgām vērtībām, tiesiskumu un efektīvu daudzpusīgumu. Paldies arī parlamentam par sniegto atbalstu un ceru uz tādu pašu atbalstu arī rīt balsojumā. Paldies! Bardzo, komisār. Paldies komisārs kundzei! Un debašu sākums izskatās ļoti daudzsološi. Um, tautas partijas grupas vārdā došu vārdu Kelīkungam. Uh, Paldies! Vēlētos pateikties uh, abiem referentiem, Dēvidam uh, un Lopesam, par to, ka viņi ir sagatavojuši šo failu. Tāpat arī es priecājos, ka viņi ir beidzot tikuši ar to galā. Protams, tas prasīja daudz laika, un cerams, ka mēs arī varēsim par to balsot. Tirzniecības starp Eiropas Savienību un Singapūru sastāda 55 miljardus. Uh, Uh, no Eiropas uz Singapūru un no Singapūras uz Eiropu 44 uh, miljardus. Un pietiek uh, lēsts, ka tas varētu ļoti ātri pieaugt pateicoties šim nolīgumam. Lielas paldies, komisārai Malmstrēmē par lielisko darbu. Ļoti daudzas jomas gūs labumu. Mēs zinām, ka īrijā lauksamniecības sektors būtu ļoti apmierināts un, protams, ka mēs arī reiķinamies ar to, kas notiks ar mūsu eksportu pēc Lielbritānijas, uz Lielbritāniju pēc Brexita. Tieši tāpēc priecājos, ka Eiropas Savienība jau tagad plāno nākotni. Atsakoties no tarifiem un bez tarifu barjerām, mēs palīdzēsim ļoti daudziem uzņēmumiem. Šis nolīgums ir ļoti labs un progresīvs priekšlikums. Tas ļauj risināt arī um, investoru un valstu strīdu problēmas. Ja mēs esam piekrituši Japānas un Kanādas nolīgumam, mums vajadzētu piekrist arī Singapūras nolīgumam. Un es ceru, ka es rītdien varēšu pacelt eh, labu īru viskie glāzi, lai priecētos par šo nolīgumu. Paldies, Paldies Kelī, kungs, lūdzu vēlreiz ievērot atvēlēt uzstāšanās laiku, jums ir jābeidz laikā tālāk SD grupas vārdā Moskas kundz, lūdzu. Grazie, prezidente, komisārija, kari kolēģi. Paldies, priekšādātāji, komisārs kundze, kolēģi. Dažas nedēļas pēc balsojuma par Japānas nolīgumu mēs atkal runājam par stratēģisku nolīgumu ar Eiropas Savienību un kādu citu valsti. Šis nolīgums būs izšķiroši svarīgs gan pilsoņiem, gan arī uzņēmumiem. Uh, Pēc eh, ASV veiktajiem pasākumiem Eiropas eh, Savienība pašlaik atrodas pasaules tirdzniecības centrā. Mūsu pozīcija attiecībā uz eh, protekcionismu un liberālismu nekad nav bijusi tik pievilcīga citiem. Mūsu standārti un mūsu vērtības globālā um, līmenī ir jārespektē un tāpat tiek iekļauti arī punkti par pilsoņu un vidas aizsardzību. Tas ļaus mums cilvēks pasargāt no globalizācijas ietekmes. Es priecājos par to, ka Singapūra ir ieguldījusi ļoti daudz pūliņu, lai ratificētu starptautiskās darba organizācijas galvenās konvencijas, un tāpat arī tā cenšas respektēt Parīzes vienošanās nosacījumus. Tāpat arī tiek veikts darbs pie geogrāfisko norāžu aizsardzības. Nākotnē globālās tirsniecības pieaugums mainīs dzīvi visiem. Tiks nodrošinātas jaunas izaugsmas iespējas. Singapūra ir durvis uz ASEAN un uz Āziju kopumā. Tas ir ļoti dinamisks tirgus, ir ļoti daudz iespēju Eiropai, un eh, ļoti daudz multinacionālu uzņēmumi atrodas tieši Singapūrā. Tāpat arī ir daudz eh, Eiropas uzņēmumu, kas ir mazi un vidēji uzņēmumi, kas arī atrodas Singapūrā. Šis nolīgums palielinās šādas iespējas un ļaus mums radīt daudz eh, darba vietu Eiropā, un mums tas neizmaksās pilnīgi neko. Ja ir runa par rūpniecību un lauksaimniecību, tad uh, Mums šeit um, nav nekādu konkurences problēmu. Nav nekādu šaubu, ka uh, Singapūras vienošanās ir laba. Tā nāks par labu Eiropai, mūsu produkti līdz ar to tiks uh, mm, nosūtīti uz pasauli, kur tie tiek ļoti augstu vērtēti. Paldies! Tagad uh, EKR grupas vārdā Tānuka kungs. Priekšādātāja Eiropas Savienības Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums ir vēl viens piemērs tam, ka Eiropa uh, izvērš ļoti veiksmīgu globālās tirdzniecības uh, darba kārtību. Tikko pieņem, tika pieņemts arī Japānas nolīgums. Tas nozīmē, ka visām pašreizējām 28 dalībvalstīm tiek pavērts, pavērtas durvis uz visas pasaules tirgu. Lielbritānija tikai pēc tiešām dienām vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts, un tāpēc es vēlreiz brīnos par solījumiem, ko izteica um, Brexita kampaņas veicinātāji. Un uh, tika teikts, ka, Eiropa, ka Lielbritānijai ir jāizstājas no Eiropas Savienības uh, lai tā varētu noslēgt līgumus ar uh, valstīm pasaulē, jo Eiropas Savienībā šāda līguma neinteresē. Taču pašlaik mēs šeit apspriežam Eiropas Savienības nolīgumu ar Singapūru, ar uh, um, Britu sadraudzības valsts un ASEAN valsti, tāpat arī ir uzsākts sarunas ar Jaunzēlandu un Austrāliju. Tā vietā, lai izstātos no Eiropas Savienības, ir uh, pilnīgi skaidrs, ka pēc 29. mārta 27 dalībvalstis baudīs daudz labākas iespējas, lai tirgotos ar šīm valstīm. Lielbritānijai šādu iespēju nebūs vēl daudzus gadus. Džeims Daisons, kas iestājās par Brexitu, mm, ļoti augstu novērtēja šīs priekšrocības, jo viņš ir izveidojis elektrisko automašīnu ražotni Singapūrā, un tagad viņš ir pārvedis fabrikas no Lielbritānijas tieši uz šo valsti. Man vairs nav nekas sakāms. Paldies tagad Aldei grupas vārdā Tremosei Balcelskungs. Moltes gràcies, senyor president. Dear Commissioner Malmström, dear colleagues. Let... Paldies, priekšsēdētāji. Malmstrēms kundze. Um, es vēlētos teikt, ka sadarbība ar Davidu Mārtīnu un pārējiem referentiem bija ļoti labā. Un uh, Inta komitejā pagājušā mēnesī mēs nobalsojām par šo ziņojumu, un arī šis balsojums ļoti labi atspūgļoja mūsu labo sadarbību. Daudz paldies arī Singapūras vēstniekam un viņa valdības pārstāvjiem par viņu sadarbību un pacietību. Uh, Jā, es augstu vērtēju gan brīvās arsniecības nolīgumu, gan arī investīciju nolīgumu. Šīs nolīgums ir godīgs un nesīs labumu abām pusēm, gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem. Sarunas starp Eiropas Savienību un Singapūru tika uzsāktas 2009. gada septembrī. Tagad ir pagājuši gandrīz desmit gadi un beidzot būsim tas pabeiguši. Singapūra ir Eiropas Savienības lielākā partnerā Āzijā tā sastāda gan arī vienu trešdaļu no Eiropas eksporta, gan precēs, gan pakalpojumos. Gan arī desmit tūkstošiem uzņēmumu, Eiropa, Eiropas uzņēmumu ir filiāls Singapūrā, kas ļauj tiem labi darboties regulētā vidē. vidē. Singapūra ir arī transporta centrs Āzijā, un tāpat arī tā ļauj mums piekļūt citām lielām ekonomikām pasaulē. Šis nolīgums varētu būt piemērs daudzām citām Āzijas valstīm šajā pašā reģionā. Un, ja runa par investīciju aizsardzības nolīgumu, tas aizstāja 13 divpusējas investīciju aizsardzības nolīgumus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Singapūru. Es ceru, ka rīt mēs varēsim nobalsot par jaunu un modernu investīciju tiesu sistēmu. Šī sistēma ļaus aizsargāt pušu tiesības un ļaus iestāties par sabiedrības veselību, drošību un vidi. Bez tam nekādā veidā netiks eh, aizsargātā investoru sagaidītā pēļņa. Investīciju nolīgums nodrošina godīgu un taisnīgu eh, rīcību. Tā, tās iestājas arī par eh, paralēlām prasībām. Es vēlētos arī, lai tiktu atzītas uh, ma ma komisārs Malmstrēms darbības, lai panāktu lielāku cauradzamību. Uh, Kolēģi, izaugsme Eiropā tiks nodrošināta ar tirdzniecību, nevis ar lielāku publisko parādu. Ņemot vērā Brexitu un Trumpu, daudzpusējība mūsdienās tiek ir apsveicama. Mums vajadzētu iet tieši šajā virzienā. Paldies! Dziękuję uprzejmie, panie pośle Ramo. Przechodzimy. Liels paldies. Um, mm deputātām. Pārēji tagad došu vārdu Annai Marijai Minērai. Lūdzu. Paldies, priekšādādāji. Man ir eh, trīs ļoti pamatīgas eh, šaubas, ko es gribētu paust attiecībā uz investīciju nolīgumu ar Singapūru. Šeit eh, vēl ir viena iekļauts punkts par investoru un uh, valstu tiesām. Uh, Mēs zinām, ka uzņēmumi var izvirzīt prasības. Ja tiek kaut kādā veidā apdraudēta viņu peļņa, un par to vēlāk ir jāmaksā nodokļu maksātājam. Tā vairs nav nekāda demokrātija. Tas nozīmē, ka nav pilnīgi nav nekāda noteikuma arī attiecībā uz ilgspējīgumu. Tas nozīmē, ka cilvēki, dzīvnieki un vide no tā visa cietīs. Tāpat arī pastāv um, iespēja, kā ārvalstu investori um, pirks uh, valstu aizdevumus, un šādā veidā varēs izraisīt uh, krīzes un uh, bloķēt uh, valsts iespējas aizņemties. Komisija vienmēr iestājas par multi. Uh, miljonāriem un lielajiem koncerniem un aizmirst par parastiem pilsoņiem. Uh, Gandrīz pusmiljons cilvēku pagājušā nedēļā parakstīja uh, petīciju pret šo nolīgumu un līdzīgiem nolīgumiem. Šādi nolīgumi nevienam nav vajadzīgi, un mums nevajadzētu radīt tiesas multimiljonāru uh, koncerniem. Liels paldies! Tagad uh, zaļo vārdā Reinhards Butikofers. Priekšādātāji! Komisārs kundze, godāmie kolēģi, ja kas eh, ilgi nāk, tas labi nāk, un ilgi patiešām esam gaidījuši. Singapūra, jāsaka, bija ar mums ļoti pacietīga, un es vēlētos apsveikt eh, Singapūru, jo eh, tā tagad ir atbildīga par dialogu starp Eiropas Savienību un ASEAN. Šis nolīgums rāda, ka Eiropai līdz ar to būs daudz spēcīgāka sadarbība ar Āzijas valstīm, kas savukārt iestāsies par mūsu interesēm un vērtībām. Mums ir vajadzīga strateģiska partnerība. Mēs vēlamies šādu strateģisku partnerību ar ASEAN, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti Indijas un Klusā okeāna reģionā. Mēs vēlamies stiprināt šādu daudzpusēju sadarbību. Un tāpat arī mēs vēlamies, lai tiktu pilnībā piemērotas cilvēktiesības, sākot ar pulcēšanās brīvību un beidzot ar nāves soda aiz, aizliegumu un arī sociālo izaugsmi. Bet es vēlos pieminēt arī kādu problēmu, un es izteikšos angliski, lai singapūrieši arī saprastu. Publiskais parāds noteikti nav jāiekļauj investīciju nolīgumos. Kopš 2007. gada finanšu krīzes Eiropas Savienībā ir standārti un procedūras, un ja valstis nevar samaksāt savus parādus, un šie parādi ir jāpārstrukturē. Šeit Singapūras investoru tiesu nolīgums rāda uh, problēmu. Kā šodien ir norādīts Handelsblats laikrakstā, šis nolīgums palielina slieksni. Uh, un investors līdz ar to var iejaukties parādu pārstruktūrēšanas procedūrās, kas jau ir izveidotas Eiropā. Un līdz ar to investori, kas varētu izmantot šos nolīgumus, būtu privileģētākā situācijā nekā citi investori. Tieši tāpēc mēs aicinām, lai rītdien netiktu balsots par investīciju nolīgumu līdz ceturtais pielikums tiek no tā izņemts. Paldies! Zālē nedrīkst tāda būt uh, citas debates. 39. vieta zālē. Vajadzētu būt disciplinētiem. Tagad FDD grupas vārdā Begīns kundze. Paldies, priekšādātāji! Kolēģi! Mēs nevaram dot uh, korporācijām tiesības uh, iesūdzēt tiesā valstis. Es domāju, ka mūsu pilsoņiem ir jāpaskaidro, ka šeit pieņemtie lēmumi ir patiešām neatkarīgi, un lai mēs varētu to izdarīt, mēs nedrīkstam piekrist šim Singapūras nolīgumam. Tas ir pat ļaunāk nekā agrāk. Šeit mēs redzēsim, ka tiks ierosinātas prāves pret mūsu valstīm, pret mūsu reģioniem. Tā būs patvaļīga rīcība, ko varēs tiesas izvērst bez jebkādām pārbaudēm. Kolēģi, es ticu starptautiskajai tirzniecībai un es vienmēr par to iestājos, ja mūsu uzņēmumi šeit var gūt priekšrocības. Bet šeit mēs nerunājam tikai par tirdzniecību, mēs šeit runājam par atšķirīgiem nolīgumiem. Mums ir šis investīciju aizsardzības nolīgums, kur ir paredzēts punkts par to, ka uzņēmumi varēs ierosināt prāvas. Un tāpat arī ir šis tirdzniecības nolīgums par importu un eksportu. Protams, ka šie nolīgumi ir svarīgi mūsu valstīm, un tāpat arī tie ir svarīgi Āzijas valstīm, kas tik ātri aug. Bet uh, es uzskatu, ka vajadzētu norādīt, ka šīs eh, sarunas tika veiktas eh, diezgan necāredzami. Komisija informēja parlamentu par to, ko tā dara, uh, un par problēmām attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tieši tāpēc mēs ļoti rūpīgi šo līgumu izvērtēsim, bet es uzskatu, ka jo īpaši punkts par investīcijām mums rada bažas. Te ir runa par veselas tiesu sistēmas izveidi. Tas ir kaut kas diezgan interesants, un agrāk mēs pret to ļoti uh, stipri uh, vērsāmies, un tieši tāpēc mēs balsosim tā, kā mēs balsosim. Paldies tagad DNF e grupas vārdā uh, Frans Žamē. Priekšsēdētāji komisārs kundz godātie komē, kolēģi. Uh, Jā, tiešām tirzniecībai nav robežu, tie ir tehnokrāti, brīvās tirzniecības piekritēji, jau ir atca, likvidētas robežas Eiropā, atceltas muitas nodevas un tagad Singapūras nolīgums pievienojas citiem nolīgumiem un tagad uh, Mēs atveram plaši vārtus Āzijas valstu ražojumiem, un tas noteikti kaitēs mūsu ekonomikai. Šis nolīgums ir īpaši kaitīgs uh, Francijas un Eiropas patērētājiem, jo Singapūra neatzīst lielāko daļu mūsu normu. Un uh, Protams, vienmēr tiek aizstāvēts transnacionālo uzņēmumu intereses, pra, preses brīvība, cilvēku tiesības. Tas neuztrauc nevienu, ne arī tas, ka šī valsts ir tā saucamajā nodokļu paradīžu pelēkajā sarakstā. Tas komisija neuztrauc ne Francija, ne Eiropa nav ieguvēji no šādas tirzniecības, bet tikai transnacionālie uzņēmumi. Ultraliberālā politika tautai vairs nav pieņemama. Un uh, viņi vēlas zināt, kas nonāk viņu uh, šķīvjos, kas ir veikalu plauktos, un viņi vēlas uh, vērsties pret šo eiropeistu īstenoto brīvās tirzniecības politiku, un tautai izdosies toreiz apturēt. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu um, Kodeli, Kodeli Fravol kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos aprobežoties tikai ar dažiem punktiem Pirmkārt, tas ir pirmais nolīgums, kas, par ko ir vestas sarunas pēc Eiropas Savienības tiesas nolīguma par ekskluzīvo atbildību vai kopīgā tipa nolīgumiem, un par to notiks rīt balsojums. Tālāk šis brīvās tirzniecības Uh, nolīgums tiek slēgts ar Singapūru, kas ir atzinusi starptautiskās darba organizācijas konvencijas un apņēmusies to tās ratificēt, un tas uh, ir panākts uh, sarunu rezultātā. Investīciju aizsardzības uh, nolīgums paredz uh, šādu uh, apusēju arbitrāžas tiesu ar garantijas mehānismu, un Singapūra ir pieņēmusi šādu risinājumu. Tas ir mums pozitīvi. Un uh, līdz ar šo nolīgumu mums pavēras durvis uz visu ASEAN reģionu, kur ir ļoti strauja ekonomikas izaugsme. Paldies! Tagad Grāsvandars Hainces kundze, godātā komisārs kundze, godātie kolēģi. Komisija vienmēr iestājas it kā par tirzniecību visiem, bet par to ir uh, šaubas, jo no šādas uh, tirgus politikas iegūst tieši lielie uzņēmumi, bet strādājošie un vides standarti ir uh, pakārtoti lielumi. Singapūra nav ratificējusi starptautiskās darba organizācijas konvencijas un tās ieviesusi. Un Tāpat arī šī investīciju aizsardzības nolīgums neparādz nekādus uzlabojumus, jo projām ārvalstu investoriem ir privilēģijas saska, salīdzinot ar vietējiem uh, investoriem, un tā nu nav taisnīga un godīga tirzniecība, un tādēļ uh, Mēs balsosim pret uh, brīvās tirzniecības nolīgumu un ieguldījumu aizsardzības nolīgumu ar Singapūru. Tagad vārds Zahradilkungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Esmu šajā parlamentā uh, nostrādājis jau trešo uh, sasaukumu un atceros, cik grūti uh, mums bija nonākt līdz šim brīdim, cik šis laiks bija ilgs. Uh, Mēs par to runājām jau iepriekšējā sasaukumā, un tagad šis process ir gandrīz noslēdzies. Un mēs varam būt apmierināti. Singapūra ir e, pasaules e, tehnoloģiskais un tirzniecības centrs, nu katrā gadījumā vismaz Dienvidu Āzijā, Dienvidu Austrumāzijā noteikti. Un ir ļoti labi, ka mēs atbalstām tirsniecības liberalizāciju pasaulē. Ir noslēgts nolīgums ar Japānu, tagad šis nolīgums ar Singapūru un ir paredzēts arī uh, brīvās tirsniecības nolīgumu noslēgt ar Vietnāmu un cerams, ka tas tiks izdarīts līdz šā sasaukuma beigām. Paldies! Tagad vārds Marietai Šākei. Paldies priekšstādātāji, komisāri Malmstrēma, kolēģi! Eh, jau gadsimtiem ilgi notiek preču tirzniecība, un eh, šī tirzniecība izvēršas arvien vairāk, un tagad, pateicoties mūsdienu uh, tehnoloģijai eh, varam pakalpojumu sniegt visur pasaulē. Indijā var izveidot, piemēram, interneta vietni kādam uzņēmumam Brazīlijā, vai eh, tūkotājs no Eiropas var uh, tūkot uh, citas pasaules reģionā uzrakstītu darbu. Mums ir jārīkojas, lai ieviestu pēc iespējas augstu standartus tirzniecībā, lai tā būtu godīga un lai visi būtu uh, ieguvēji. Diemžēl prezidents Trumps mums parāda, kāda izskatās alternatīva. Ja nav noteikumi, ja ir uh, neskaidrība tirgos, tad cieš uh, visi. Tiešām dīvaini dzirdēt tik uh, asu kritiku nevis par tirzniecību ar Ķīnu, bet gan par tirzniecības nolīgumiem un noteikumiem, par ko cenšamies panākt vienošanos. Mums ir jāuzņemas uh, vadošā loma un ar Singapūras partneriem esam veikuši sarunas jau desmit gadus. Singapūra ir moderns uh, pakalpojumu tirzniecības centrs un uh, tā tā ir eh, kā eh, ieejas vārti visam Dienvidaustrumu reģionam, Dienvidaustrumu Āzijas reģionam. Mēs eh, vienmēr esam atbildīgi par savu likumu un standartu pieņemšanu. Un ir gandarījums redzēt, ka mums ir izdevies aizstāt novecojušus 13 nolīgumus, kas bija Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, ar uh, Singapūru un strīdu uh, risināšanas mehānismu, kas bija novecojis ar jaunu, modernu mehānismu. Un ir arī paredzēts apelāciju mehānisms un lielāka uh, loma uh, pilsoniskai sabiedrībai. Un es varu atbalstīt šādu tirzniecības nolīgumu ar Singapūru. Tas ir signāls mūsdienās, kad pieaug nacionālisms, protekcionisms, uh, un mums populisms, mēs kopā ar partneriem iestājamies par tiesniecību, kas balstās uz noteikumiem. Paldies tagad Manuels Maro, Morels. Paldies priekšsēdētāji godātie kolēģi, komisārs Kundze. Brīvās tirzniecības nolīgums sako viens otram un visi tie ir līdzīgi. Šis ritms ar vien ah, kļūst ātrāks un trakāks. Uh, bet visiem šiem nolīgumiem ir vienāda loģika, priekšroka tiek dota kapitālam, lieliem uzņēmumiem, nevis strādājošiem un patērētājiem. Līdz ar to nekā jauna šajā nolīgumā ar Singapūru nav, nav nekā jauna attiecībā uz vides normām. Un, protams, atkal priekšrocības ir uzņēmumiem, zaudētājs ir valstis, Investoriem vienmēr ir tiesības, nekad nav pienākumu. Un es gribu, nu, uh, pielikt tādu bemolu uh, kolēģu paustam entuziasmām. Tās nav demokrātisks, tas ir autoritārs režīms, kas pastāv šai valstī, un tā ir, uh, nā, tā ir uh, nodokļu paradīze, un to visi atzīst, visi eksperti, ka tas tā ir, un Eiropā mēs it kā cīnāmies pret izvairīšanos no nodokļiem, un tāpat laikā priecājamies par nolīguma noslēgšanu ar šādu valsti. Es domāju, ka mums vēl ir ļoti daudz, kas darāms šai jomā. Paldies! Tagad Janik Žado, priekšsēdētāji, komisārs kundz, godātie kolēģi. Komisārs Kundze, jūs nu, slavējāt uh, pamatoti Singapūras ekonomikas uh, dinamiku, bet jūs neslavējāt gan preses brīvību un demokrātiju, un pilnīgi pamatoti. Šis uh, investīciju nolīgums grauj demokrātisko sistēmu. Kā gan jūs neredzat, ka populisma un nacionālisma attīstību stimulē suverenitātes nodošanu, ko jūs pastāvīgi organizējat, nododot suverenitāti no pilsoņiem transnacionāliem uzņēmumiem. Desmitiem tūkstošu transnacionālo uzņēmumu, kas ir bāzēti Singapūrā, varēs tagad apstrīdēt gan vides, gan sociālās normas un tagad pat parādu pārstruktūrēšanu. Eiropai ir jāizstāv pilsoņu, nevis transnacionālu uzņēmumu intereses. Godātie kolēģi, norādiet šo nolīgumu. Mēs nevaram pastāvīgi atbalstīt tikai transnacionālus uzņēmumus, nodokļu paradīzes, autoritārus uzņēmumus, jo tas grauj demokrātiju un Eiropas projektu. Paldies, jūsu vēstījums bija ļoti skaidrs, saka priekšsādātājs. Nākamais ir Dārtmutas grāfs. Paldies! Nu, patīkam dzirdēt, ka kāds cits vēl tik kaismīgi iestājas par tirzniecības nolīgumiem. Eh, Singapūra ir veiksmes stāsts uz eh, vienu iedzīvotāju IKP lielāks nekā Vācijai, bet eh, Singapūra neietilps lielā tirzniecības blokā. Varbūt vismaz apvienotās karalistas Brexit pretinieki atzīst šo faktu. Un uh, Singapūra apliecina brīvās tirzniecības principu veiksmīgu īstenošanu. Šis nolīgums tiek parakstīts 55 gadus pēc apvienotās karalists iestāšanās uh, uh, Eiropas Savienībā. Un tas ir tā kā dejā ātri, lēni, lēni, ātri, ātri. Uh, tā tiek spērti šie soļi starp Eiropas Savienību un tirzniecību Singapūru tiks uh, apusēji atzīti kvalifikācijas un uh, Uh, principi, bet uh, nav paredzēta personu brīva pārvietošanās. Tas apliecina, ka brīvā tirzniecība un personu brīva pārvietošanās var un patiesībā ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Eiropas Savienība atceļ muitas tarifus Singapūrai, bet tāpat laikā žvadzina ieročus, runājot par uh, stingru apsargātu robežu ar apvienoto karalisti. Uh, Eh, tiek eh, slēgts līgums ar Singapūru par pakalpojumu brīvu sniegšanu, un tāpat laikā tiek draudēts ar ierobežojumiem attiecībās ar apvienoto karalisti. Vajadzētu eh, tādu pašu racionālu pieju īstenot pret apvienoto karalisti, kā tas notiek attiecībās ar Singapūru bet šī diena pienāks tikai tad, kad padomes priekšsēdētājs Donalds Tasks būs radis savu īpašo vietu Ellē. Viņš, viņa plānotā iebiedēšanas politika neko nedos, un šāda attieksme no augstu stāvošu politiķa absolūti neko pozitīvu nedod. Un es aicinātu parakstīt tādu pašu nolīgumu uh, Eiropas Savienībā ar apvienoto karalistu, kā tagad uh, tas ir parakstīts ar Singapūru. Paldies! Nākamais runātājs Lančīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs dzirdējām, cik brīnišķīgs un labs ir brīvās tirzniecības nolīgums ar Singapūru. Un tas mani pārsteidz katru reizi, kad tiek vestas sarunas par uh, tirzniecības nolīkumiem ar valstīm, kas atrodas ārpus mūsu robežām. Šķiet, ka viss ir brīnišķīgi, ka mēs neredzam reālo situāciju. Tagad šis nolīgums tiek slēgts ar Dienvidu Austrumāzijas valsti. Un, protams, ir risks tāds, ka šeit būs citi temati, kas neatbilst mūsu komerciālajām interesēm. Singapūra ir trešā valsts, kur visvairāk tiek viltotas preces, to nedrīkstam ignorēt. Un galvenā cietēja šai situācijā ir Itālijas rūpniecība, un tagad mums būs jāatver robeža šiem eh, preču viltojumiem, kas ieplūst no Ķīnas un Malaizijas un tiek tikai iepakotas Singapūrā. Tāpat tiek solīts eh, aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādes bet Singapūrā jau nu šis reģistrs netiks respektēts. Un mūsu ražotājiem būs pašiem jācenšas sevi aizsargāt. Runājot par finanšu pakalpojumiem, šķiet, ka tas ir viens no galvenajiem nolīguma mērķiem. Noteiktas asociācijas min kā eh, Singapūru kā vienu no galvenajām nodokļu paradīzēm pasaulē, un šeit fiskālā ziņā ir ļoti maz garantija. Paldies! Paldies! Dāvids Makalisters, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kolēģi. Es gribētu runāt par ārpolitikas dimensiju. Mēs jau esam par to plenārsēdē runājuši, ka Uh, daudzus gadus veidotā multilaterālā uz noteikumiem balstītā sistēma šobrīd ir apdraudēta. Uh, Uh, un ir centieni ar protekcionistiskiem pasākumiem to visu uh, atkal likvidēt. Un tādēļ, uh, manuprāt, šis nolīgums ar Singapūru tiek slēgts īstajā laikā. Tas ir spēcīgs signāls mūsu partneriem par šādu starptautisku sistēmu, kas balstās uz noteikumiem, un mēs aizsargājam daudzpusējo uh, multilaterālo sistēmu. Paldies, tagad vārds Johimam Šusteram. Paldies, priekšsēdētā Eiropas Savienībā mēs lepojamies par to, ka mēs balstamies ne tikai uz brīvo tirzniecību, bet ka tās pamatā ir arī vērtības. Un šādā situācijā mūsu tirsniecības partneriem ir jāgarantē vismaz minimāls darba ņēmēja tiesību kopums bet Singapūra izvairās to darīt. Um, tirzniecības uh, ministra vēstule mūsu uh, Tirzniecības uh, komitejai par to liecina. Šāda situācija nav pieņemama. Privileģētas uh, tirzniecības attiecības ar Eiropas Savienību prasa ievērot minimālās uh, darba uh, tiesību normas, jo pretējā gadījumā notiek dempings, tā skaitā arī attiecībā uz algām. Ja mēs nopietni domājam par mūsu vērtībām, tad būtu jānoraida šis nolīgums ar Singapūru. Paldies, tālāk dod vārdu Eteriča kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji cik izcili redzēt jūs tik ļoti aizdegušos eh, par uh, tirzniecības nolīgumu noslēgšanu ar eh, šādu uh, salas ekonomiku. Un man ir labās ziņas jums. Ir vēl viena daudz tuvāka, ar ko jūs varat noslēgt līdzīgu nolīgumu, tad, kad jūs atvērsiet acis uz realitāti. Tad, kad apvienotā karaliste aizies no Eiropas Savienības, tad Singapūra eh, būs gatava noslēgt ar mums, jo dinamiskas salu ekonomikas, kas eh, meklē kontakts ar pasauli, viņiem patīk lietas darīt ātri, un viņām nevajadzēs desmit eh, gadu stundīšanās turpu atpakaļ. Viņi varēs ar mums runāt par tirdzniecību, par produktu un pakalpojumu apmaiņu savā starpā. Tā tas darbojas. Viņi necenštīsies uzspiest ieviest normas un noteikumus. Un, uh, gaidu um, līdzīgu dialogu arī ar jums. Jums tas noteikti patiks. Paldies! Tālāk Žaks Kolumbjērs lūdzu. Pas... Priekšādātā kungs noslēgt līgumu ar Singapūru. Tas nozīmē, ka mēs jau padodam roku Ķīnai. Singapūra izstājās no Malāzijas konfederācijas un uh, 75% no tās iedzīvotājiem ir Ķīnas izcelsmes. Uh, pašlaik vairāk nekā 65% no Singapūras eksporta uh, īstenībā ir Ķīnas produkti, kas vienkārši tiek pārsūtīti tālāk. Tas nozīmē, ka mēs paveram Ķīnai tirgus ekonomiku, kas principā nebūtu nekas slikts, bet mēs šeit paveram durvis arī tādam ļoti bēdīgam līdzsvera trūkumam, kas varētu būt pat nāvējošs, jo te ir runa par produktu kvalitāti normas ir pilnīgi neeksistējošas, ja mēs tās salīdzinām ar mūsējām. Tāpat arī mums ir jādomā par raksturu, kāds piemīt banku un finanšu aktivitātēm Singapūrā. Arī šeit mums vajadzētu uztraukties. Tieši tāpēc mēs jūs lūdzam noraidīt šo nolīgumu. Mums ir jāaizsargā Eiropas valstis un jo īpaši Francija ekonomiskā ziņā. Paldies! Teras. Paldies! Tagad eh, došu vārdu deputātam Sala Franka Sančes Meira. Paldies priekšsēdētāju komisārs Kolns, dāmas un kungi. Vēlos apsveikt referentus. E, šī nolīguma stratēģiskā nozīme jau tika pasvītrota, jo Singapūra ir mūsu lielākais ASEAN tirzniecības partners un trešais eksportā, lielāka eksportētāja valsts šajā reģionā pēc Ķīnas un Japānas. Bet es vēlos um, uzsvērt uh, vēl vienu lietu. Tas ir, ka šāda uh, um, labvēlības izrādīšana uh, uz divpusējo nolīgumu um, balstītām normām, kas jau tika iepriekš uh, atrunāts iepriekš noslēgtos uh, līgumos, uh, to arī nevajadzētu aizmirst, jo te mēs nerunājam tikai par importu, mēs runājam par komplicētām, sarežģītām piegādes ķēdēm, uh, kur uh, preces uh, tiek um, veidotas, ražotas, izmantojot izēvi vielas no visas pasaules. Paldies! Tālāk nākamais runātājs Kirton Dārlings kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Singapūra ir uzticams un strateģisks ES partners un ir tikai pamatoti, ka mēs cenšamies padziļināt savas attiecības. Kā pirmā Āzijas uh, valsts, ar ko tiek noslēgts šāds nolīgums, tas kļūst par paraugu pārējām. Tirzniecība ir svarīgs instruments cilvēku resursu attīstībai, bet pašas par sevi tās nekļūst par publisko preci, ja uh, šie labumi uh, nonāk tikai atsevišķu cilvēku cilvēku rokās, nevis eh, dod labumu visiem. Tādēļ ļoti svarīgi, lai darba ņēmēju tiesības arī tiktu garantētas, kamēr startautiskajiem investoriem tiek garantētas tiesības, darba ņēmējiem tādas netiek garantētas ja runājam par to, ka eh, darba eh, tiesību aktīvisti tiek um, likti cietumā, mums vajadzētu arī uh, domāt par viņu tiesību aizsardzību. Paldies, kas pārī, kungs! Um, Priekšādātā kungs, komisārs kundze, godāmai kolēģi! Beidzot, mēs šim pro garajam procesam esam nonākuši pie beigām, un rītdien parlaments nobalsos par šo nolīgumu. Šis nolīgums pamatos ir gatavs jau četrus gadus, un mēs uh, vēlējāmies nodrošināties, lai tiesa varētu arī pārbaudīt šo nolīkumu. Uh, nevienu citu nolīgumu parlaments un tiesa nav tik rūpīgi pārbaudījuši. Mēs ar Singapūru vēlamies darīt to pašu, ko esam darījuši ar Japānu un Kanādu, un arī ar daudzām citām valstīm vēlamies darīt. Proti, mēs vēlamies skaidri noteikt globālos noteikumus tā, lai nebūtu, ka uh, lielākie un spēcīgākie vienmēr gūst pārsvaru, kā norādīja citi kolēģi. Mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi mūsu tirdzniecības attiecībām. Es vēlos prasīt tiem kolēģiem, kas vēlas noraidīt šo nolīgumu, ko tad labāku jūs piedāvājat. Mēs šeit um, palaidīsim varām daudzas iespējas, mēs atstāsim citiem šo tirgu, mēs noslēgsim uh, noieta tirgu mūsu uzņēmumiem uz šo reģionu. Un tieši tāpēc es ceru, ka kolēģi, kas šodien izteicās tik kritiski, līdz rītdienai tomēr savu pozīciju mainīs. Paldies! Tagad dodu vārdu Pedro Silva Ferēras kungām priekšsēdētāja komisāras kundze. Šis Eiropas parlaments mums ir nekavējoties uh, jābalso par trim svarīgiem nolīgumiem ar Singapūru. Tie mums ir ļoti svarīgi. Partnerības un tirzniecības uh, nolīgumi apliecina mūsu attiecību stratēģisko nozīmi investīciju aizsardzību nolīgums ir vēl viens solis ceļā uz to, lai atceltu divpusējās arbitrāžas tiesas. Tirzniecības nolīgums veicinās mūsu tirzniecības attiecības ar svarīgu partneri Dienvidu Austrum Āzijā. Tas veicina ilgtspējīgu attīstību un tas paredz Singapūras atņemšanos ratificēt starptautiskās darba organizācijas konvencijas.